un viņa darbība šeit Eiropas parlamentā stājas spēkā 5. Eh, septembrī. Viņš tādējādi aizstāja Roberto Gvaltjēri, kas attiecīgi sāks darboties Itālijas valdībā. Gribētu šo jauno un arī līdzinējo kolēģi, ko labi pazīstu, um, līdz ar to gribu viņu šeit sveikt un gribētu jums atgādināt, ka attiecīgi visa šī informācija tiek iekļauta um, protokolos, un viņš pilntiesīgi var līdzdarboties visās šais parlamenta darbībās. Dantīkungs, priecājamies jūs šeit redzēt, un lai jums veicas, lai lieliski veicas šeit Eiropas parlamentā. Jā, viņš ir šeit. Jā, viņš pat var piecelties kājās, visdrīzāk lieliski. Dantīkungs, priecājamies jūs redzēt šeit. Nu, līdz ar to nonākam tālāk pie balsošanas. Šodien, ja jāsaka, gan balsošana nav gara, bet nu, tas nenozīmē, ka tā ir mazāk svarīga. Pirmām kārtām mums jābalso par Eiropas centrālās bankas prezidentes iecelšanu, un kandidāte, protams, ir Kristīna Lagārda. Balsojums notiks aizklāti un elektroniski. Sākam balsot!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 Rezultāts - 394 balsis par, 206 pret, 49 atturējās. Apsveicam Lagārdas kundzi. Tālāk mums jābalso par Eiropas centrālās bankas uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu te mums jābalso par valdības mēršas iecelšanu, īvas mēršas iecelšanu un arī līdzīgi kā iepriekš balsošana notiek elektroniski un aizklāti. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 379 balsis par, 230 pret, 69 atcerējās, atturējās kandidatūra tiek apstiprināta un ir nodrošināts atbilstīgs balsu vairākums apsveicam. Līdz ar to nonākam pie trešā balsojuma šodien, kas jānotur šajā pusdienas laikā. Un te runājam par transporta līdzakļu reģistrācijas datu automatizētas apmaiņas uzsākšanu ar īriju. Tas ir eh, Lopez Agilāra ziņojums. Balsojums notiks nevis aizklāti, bet tāpat laikā ar personālu balsojumu. Un sākam balsot. Beidzam balsot. 588 balsis par, 59 pret, 29 atturējās. Līdz ar to ziņojums ir pieņemts. Un, ja Tālāk nonākam pie balsu skaidrojumu sadaļas. Bet, nu, jāsaka, neviens nav pieteicies balsi skaidrot, un līdz ar to sanāksme šobrīd tiek pārtraukta līdz pulkstens trījiem, un labu apetīti visiem! Thank you.